Vispirms balsojam par piekto grozījumu personāla balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts četrās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums C, oriģināla teksts. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Apsvērum punkts D, oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums J, oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Apsvērum punkts K, oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad par rezolūciju kopumā personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par reglamentu Senhora Presidente. Priekšsēdētāji, paldies. Pēdējās sēdes laikā dienesti atteicās pieņemt eh, balsu, steidzamības balsojuma deklarāciju aizbildinoties ar reglamentu. Nav pieļaujams, ka šādā balsojumā, kur ir vairāki personāli balsojumi, deputāti nevar paust savu balsi ar deklarācijas palīdzību. Mums ir jāpārdomā šī netaisnība, šis noteikums nav pamatots, ir jādod iespēju deputātiem iesniegt balsojumu deklarācijas. Priekšsarētāji, kā jūs tikko pats sacījāt, tādi ir noteikumi mūsu reglamentā. Mēs ņemam vērā jūsu pretenziju. Tālāk rezolūcija par Mauritāniju. Viens balsojums par rezolūciju kopumā, pa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk rezolūcija par Sudānu. Kop, kopīga rezolūcijas priekšlikums ar septiņām grupām. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas atturas noraidīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. 92 deputātu rezolūcijas priekšlikumu par vispārēju tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. Par rezolūciju kopumā nepieciešams kvalificētais vairākums. Balsojam personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, atvainojos priekšsarētāji, nav pieņemts, jo nepieciešams kvalificētais vairākums. Nākamais punkts ir par noregulējumu finansēšanas mehānismos. Daļģēta regula personāla balsojumu sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirms ejam tālāk pie nākamās, nākamā punkta mūsu darba kārtībā.